nominēt Helmutu Šolcu kā Eiropas Latīņamerikas parlamentāras asamblējas delegācijas uh, locekli. Viņš aizstās Mikelu Gustafsonu, ja nav iebildumu. Tad šī nominācija tiek um, apstiprināta. Saskaņā ar uh, mūsu reglamenta 216. Uh, pantu jūrī uh, komiteja komiteja ir iesniegusi korģējošo dokumentu par uh, parlam Eiropas parlamenta pieņemto tekstu. Ja 24 stundu laikā neviens šo tekstu neapstrīdēs, tā tas stāsies spēkā. Uh, šis teksts ir pieejams mūsu.